Uh, like Kolēģi, es vēlētos sākt. Vai es varētu uzaicināt uh, šeit uh, referentu? Morvais kundze atsauc uz uh, reglamentu. Jā, prieksēdētājs kundze, un atsauc uz reglamentu ir sekojoši. Es uzskatu, ka vajadzētu uzskatīt par nepieciešamu un vajadzīgu šādas izmeklēšanas procedūras uh, atcelt, jo parlamenta deputāti ir tik ļoti maz, ka tas jau ir smieklīgi. Ja šeit e, kamera pastaigātu pa tukšajām rindām, tad jūs redzētu, ka ri, visas rindas ir tukšas. Kad Tavareša kunga ziņojums par Ungāriju tika izskatīts, tad e, šeit bija pilns ar cilvēkiem. Uh, Runājot par trauksmes cēlājiem, kur mūsu uzmanību piesaist tādiem gadījumiem kā cilvēktiesība pārkāpumi, tad es uzskatu, ka šeit eh, ir apmēram 10%. Es esmu grupām nepiesaistīta deputāta, man nav iespēja doties uz uh, Priekšsēdētāji pārtrauc Morvei kundze, tā, tā nav atsauc uz reglamentu. Tomēr es jums piekrītu, ka kolēģu nēsamība šajā zālē, par to mums ir jāizsaka nožēla, un tomēr es neuzskatu, ka tie no mums, kuri ir ieradušies, tiem nebūtu iespēja uzdot jautājumu, ja mēs šo uh, jautājumu un atbildu sesiju atceltu. Mēs jau dzirdējām, ka iepriekšējie uzaicinātie runātāji bija ārkārtīgi priecīgi sēdēt prezidijā un pastāstīt par nodokļu maksātājus interesējošām tēmām. Un mēs neko neatceļam, mēs to līdz sāksim. Es vēlētos sveikt šeit gan mūsu uzaicinātos ekspertus, gan arī referenti. Un tomēr, iesākumā vēlētos pastāstīt, kādā veidā mēs organizēsim šās pēcpusdienas sēdi. Mums tā ir nedaudz jāpamaina. Un es varu iedomāties, ka būs kolēģi, kuriem tas nepatiks, un tomēr. Kolēģi, varat uzbrukt man, uh, Bet mēs vienojāmies, ka mēs šādā veidā arī strādāsim. Raugoties uz šo auditoriju, tad izskatās, ka problēma ar darba kārtību nebūs. Referente un ēnu referenti varēs uzdot jautājumus, un Morvais kundze, es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka jūs runāsiet grupām nepiedarošo deputātu vārdā, kaut arī jūs esat vienīgā no grupām nepiedarošiem deputātiem, kur šobrīd šeit ir ieradusies. Tā tad eh, referents, ēnu referenti un Morvais kundze, katram maksimāli divas minūtes. Es tiešām jūs brutāli pārtraukšu, āmuriņš ir šeit, tātad katram runātājam tiešām maksimāli Tad arī katram runātājam maksimāli divas minūtes, un tad papildi jautājums vienas minūtes apmērā, un arī atbilde no paneļa ekspertiem viena minūte. Tātad maksimālais jautājuma atbildes laiks ir 6 minūtes. Tikai tādā veidā mums izdosies pabeigt laikā. Un, protams, ja paliks laiks, tad es došu vārdu arī citiem deputātiem, pats par sevi saprotams. Jā, es zinu, ka varbūt šāda drakoniska laika ievērošana jums liksies frustrējoša, bet um, es tomēr pie tā pieturēšos. Pretējā gadījumā būs daudz jautājumu, bet atbildēm laika neatliks. Un tagad, godātie kolēģi, man ir ārkārtīgi liels prieks un lepnums šeit sveikt eh, Hertu Standarta kungu, kas ir Belgakom pakalpojumu nodaļas vadītājs, Libert kungs, kas ir Belgakom ģenerālsekretārs, un otrajā eh, sarunu raundā mums eh, ir uzaicināts Franks Robens, kas ir privātās dzīves Beļģijā aizsardzības komisijas priekšsēdētājs. Uh, Diemžēl Lobana kungs, iespējams, ka es viņu vārdu izrunāju nepareizi, bet e, šeit e, apvienotā karaliste ir īstenojusi tā saucamo tukšā krēsla politiku. Iepriekšējo reizi, kad mēs organizējām līdzīgu uzklausīšanu, arī apvienotās karalists valdība atteicās nosūtīt savu atbildīgo ierēdni šeit uzstāties. Dāmas un kungi, vairāk jūsu uzmanību neaizkavēšu, vispirms došu vārdu standartkungam, tad liberkungam un tad jautājumu atbilžu raunu standartkungs. Meneer de voorzitter, eh, geachte leden van de commissie. Uh, mevrouw. Priekšsēdētājs kundze. <laughs> es atvainojos, es kļūdījos. Saka, runātājs 16. septembrī Belgakoms informēja klientus, ka ņemot vērā IT Ah, aizsardzību ah, tiks uzsākta jauna procedūra, jo mēs redzējām, ka mūsu drošības eksperti ir konstatējuši kiberuzbrukums mūsu tīklam. Ah, šādi incidenti tika konstatēti, gan, tika ap, aprakstīti gan Beļģijā, gan starptautiskajā presē. Es gribēju pateikties par to, ka tiku uzaicināts uz šo uzklausīšanu un gribēju jūs nedaudz iepazīstināt ar notikumiem, kas sākās septembrī un, protams, atvēlēšu arī laiku, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Es ceru, ka tādā veidā arī mēs varēsim sniegt savu artavu šajās debatēs, kas notiek jūsu komitejā. Tātad tagad sākšu chronoloģiski atsaukšu jums šos pasākumus atmiņā. Šī gada 21. jūnijā Belgakom eksperti uh, sacēla trauksmi pēc tam, kad konstatēja, ka Belgakom uh, IT uh, tīklā tika um, izplatīts vīrus. Uh, 25. jūnijā mēs pieaicinājām ārējos ekspertus firmu Fox IT, kas kopīgi ar mūsu ekspertiem veica tādu ļoti pamatīgu izmeklēšanu. 12. jūlijā mēs uh, secinājām, ka ir notikusi digitāla ielaušanās mūsu tīklā, un tīkls tika inf eh, inficēts ar līdz šim nepazīstamu vīrusu. 19. jūlijā mēs iesniedzām uh, Briseles federālajā prokuratūrā arī sūdzību pret uh, šiem pagaidām vēl nepazīstajiem noziedzniekiem. Uh, un eh, tika uzsākta izmeklēšana sadarbojoties ar valsts drošības aģentūru un militāro aģentūru. Un, protams, Belgakom aktīvi piedalījās šajā izmeklēšanā un joprojām izmeklēšana turpinās, pieaicinot arī ārējos speciālistus. Pirmām kārtām mēs vēlējāmies precīzi identificēt šo līdz šim nezināmo vīrusu. Mēs vēlējāmies uzzināt, vai ir inficēta arī mūsu klientu konti un vai ir atklāti. Uh, atklāt eh, par viņiem mūsu rīcībā esošā informācija par mūsu klientiem. Mēs neko tādu nekonstatējām, bet tomēr šie eh, hakeri bija ielauzušies mūsu iekšējā tīklā, bet ne eh, klientu telefona vai internetu tīklos un arī viņu databāzēm noziedzniekiem neizdevās piekļūt. Un mēs mēģinājām vīrusam izsakot pēc iespējas precīzāk. Kopīgi ar ekspertiem un iestādēm mēs strādājām vaigas viedros, lai eh, mazinātu vīrusu nodarītās sekas. Uh, Tas, ko paveic, mēs uzzinājām ļoti daudz uh, līdz septembra mēnesim, lai varētu lokalizēt šo vīrusu un to iznīcināt. Tas notika kopīgi ar Fox IT uzņēmumu, un šis uzņēmums izstrādā īpašas, uh, īpašus instrumentus, lai attīrītu mūsu tīklu no vīrusa. 4. septembrī notika tā sauktā tīrīšanas operācija, kas notika. Uh, nedēļas nogalē no 14. līdz 15. 15. septembrim. Jāsaka, ka uh, ir apmēram 26600 dažādas Belgakom sistēmas, 24 tika atrasts šis vīrus un tas uzreiz tika iznīcināts. Protams, jūs varat saprast, ka notika daudz dažādu tehnisku procedūru, tām bija jānotiek ļoti precīzi un mērtiecīgi, un mēs šo operāciju eh, varējām veikt neie, nekādā veidā neiedragājot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un tempu. Protams, mēs turpinām novērot to, kas notiek, ir izveidots arī prevencijas plāns, mūsu tīkls eh, regulāri tiek skenēts, lai varētu varētu šādu vīrusu infekciju uh, konstatēt pēc iespējas ātrāk. Pagaidām nesam um, konstatējuši jaunas vīrusu infekcijas, bet nu, mēs joprojām turpinām palikt ļoti uzmanīgi. Mēs uh, sadarbojamies arī ar tiesvedības iestādēm, ceram, ka kādreiz mūsu rīcībā būs arī vairāk informācijas par uh, nodarītājiem, par šiem uh, hakeriem un viņu nolūkiem. Uh, Protams, eh, mēs nevaram uh, apstrīdēt to informāciju, kas ir parādījusies arī plašsaziņas līdzekļos. Mēs nevaram uh, arī um, piedāvāt izskatīšanai informāciju, kas ir konfidenciāla saskaņā ar tiesvedības procedūru. Joprojām uh, norisinās uh, tiesu darbi, izmeklēšana federālajā prokuratūrā un, protams, mēs varētu izmeklēšanu apdraudēt, ja sniegtu vairāk informācijas nekā nepieciešams. Un tas varētu arī nelabvēlīgi ietekmēt mūsu informātikas sistēmu. Un, protams, ņemot vērā visu iepriekš pastāstīto, ļoti labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Uh, thank you very much, Mr. Standards. Paldies Standartkungam un nākamais Libertkungs, Belgakom ģenerālsekretārs Lūdzu. Man patiesībā nebūtu nekas piebilstams Gerta teiktajām, saka Liberta kungs. Ļoti labi turpina priekšsēdētāji, tad mums būs daudz laika jautājumiem atbildēm. Pirmā - Mores kungs. Paldies, Standart kungs un Liberta kungs. Vēlētos jums abiem pateikties. Sākšu ar to, ka pieminēšu šo tiesvedību. Vispirms paldies jums abiem, kas esat ieradušies mūsu šās pēcpusdienas sēdē, un, protams, uzklausot jūs teikto pēc Belgakum iekšējās izmeklēšanas, jūs nodevāt lietu tālāk Beļģijas prokuroriem. Šeit mēs sastopamies ar lietu, ka ir uzbrukums un uh, apsūdzības uzbrukumam Belgakom, un mums vajadzētu vienoties par to, cik vien iespējams daudz kāda informācija ir pieejama. E, protams, jūs nevariet iedziļināties tiesvedības detaļās, bet e, ja jūs esat nodevuši materiālus prokuratūrai, tad jums ir pamats to darīt, pretējā gadījumā prokuratūra tos nebūtu pieņēmusi. Varbūt jūs varētu pateikt, kurš gadījums šobrīd tiek izskatīts? Ir bijis eh, hacking gadījums, ielaušanās gadījums, bet eh, cik lielā mērā der špīgela nopubliskotā informācija ir patiesa. Varbūt, ka jūs varētu nedaudz mūs iepazīstināt ar faktiem. Otrs. Beļģijas premjers ir runājis par Eiropas Savienības dalību valsts integritātes pārkāpumu. Kā jums šķiet, cik smags šis incidents ir bijis integritātes pārkāpumu jomā? Un kā jūs domājat situācija attīstīsies turpmāk? Es uzskatu, ka vajadzētu padomāt arī par to, kā jūsu uzņēmums tālāk domā strādāt. Belgakom ir uzņēmums, kas apkalpo arī Eiropas Savienības institūcijas, un kā jums šķiet, kā tas negatīvi iespaidos jūsu kompānijas seju? Uh, nodrošinot infrastruktūras Beļģijā un apkalpojot institūcijas. Priekšsēdētāji, es būšu ļoti strikta, kā es teicu. Ja jūs pārkāpsiet eh, laiku, tad tas tiks eh, pēc tam atņemts no jūsu papildu jautājumu atbildēji. Eh, Priekšsēdētājs kundze. Varbūt pirmām kārtām atbildēšu uh, uz tiem jautājumiem, kas eh, tika saistīti ar tiesvedības procesu. Tātad, ja Beļģijā telefona operatoru uzņēmums paziņo par to, ka ir notikusi ielaušanās IT sistēmā, viņam par to ir jāinformē atbildīgās iestādes. To mēs arī patiešām darījām, nekavējoties, kad ielaušanās tika konstatēta tās bija organizēts uzbrukums mūsu integritātei un ja mēs iesniedzam šādu sūdzību, tas nenozīmē, ka mums ir jāinformē vispārējie. Tas, kas ir minēts Špīgel uh, žurnālā, ir viens no uh, scenārijiem, bet mēs kā uzņēmums nevaram te spekulēt, uh, izteikt nekādas spekulācijas un spēlēties ar informāciju. Tā tad joprojām norisinās uh, tiesvedības procesi, norisinās izmeklēšana, un mēs vēl nevaram uh, nākt klajā ar kaut kādiem paziņojumiem. Paldies! Let betrekking tot uw vraag, runājot par Eiropas institūcijām, saka standārta kungs, gribu teikt, ka mūsu IT sistēmās tika atrasti vīrusi, bet ir jānodala iekšējā sistēma, mobilie tīkli, parastās telefona līnijas un tātad mūsu tīklā, ko izmanto uh, klienti, uh, netika konstatēta vīrusu un līdz ar to arī viņu dati netika inficēti. Ja jūs man atļausiet, saka Liberta kungs, es varu tikai piemetināt. Uh, Līdz 24. septembrim detaļas par izmeklēšanu bija pakļauts, tā teikt, embargo, pēc tam mēs šo to varējām paziņot atbildīgajām iestādēm, un mēs runājam par uh, Eh, šo datu satiksmes eh, pārakstu par to, kādi eh, vīrusi tika izmantoti, to mēs paziņojam regulātoram, valsts policijai un cert.be Un ir arī cert.eu mājaslapa, šis portāls, tas arī tika informēts, līdz ar to eh, tiek garantēta Eiropas institūciju eh, sistēmu integritāte un mēs jums eh, sniedzām nepieciešamo informāciju, ar kuru jūs varat izvērtēt, vai šis vīrus varētu būt skārs arī jūsu sistēmu. Bet mūsu sistēma neinficēja, tātad iekšējā Belgakom sistēma neinficēja tur esošais vīrus, neinficēja klientu tīklu. Paldies, Morais kungs, lūdzu. Okay, that brings us to the... Tad eh, dotu vārdu Fosakungam divas minūtes. Um, vielen Dank. Paldies, paldies par jūsu uh, uzstāšanos un īstenībā ar savu pēdējo atbildi jūs jau daļēji atbildējat uz manu jautājumu, kas man bija prātā. Nu, neesmu tik uh, ļoti pieredzējis šajās tehniskajās lietās, bet vai ir iespējams izsekot, ja, piemēram, kādi dati tiek iegūti, kā tie tālāk tiek novadīti, vai tam ir iespējams izsekot? Un gribēju arī pavaicāt. Uh, kādas kvalitātes eh, šie dati bija, vai tie bija kaut kādi savienojuma dati, vai tur bija arī uh, kaut kāds uh, saturs. Bija aizdomas, uh, ka šie uzbrukumi tika veikti no Lielbritānijas. Gribēju pavaicāt, vai jums jau bija šādas aizdomas, vai, to tikai plaša, vai mēs to zinām tikai no plašsaziņas līdzekļiem. Paldies! Meneer Standaard, meneer Liebert. Standaard kungs, Liebert kungs. Jā, ik kan u bevestigen. Es varu jums uh, pateikt, ka neviens ar mums nav sazinājies. Mēs varam, protams, Dag zijn er geen enkele... Uh, rēķināties tikai ar faktiem un joprojām nav nekādu, teiksim, uh, diedziņu vai aizdomu, kas varētu uh, sniegt mums vairāk informācijas nekā līdz šim. Paldies! Yeah. Okay, you want to follow? Papildi jautājums, Fosakungs. Also, so dass man im Grunde auch. Tā tad varētu arī secināt, ka kas tāds uh, var skart arī citas valstis. Un tālāk par datu kvalitāti. Vai ir iespējams pateikt, ka eh, kāds uh, var eh, izspiegot cilvēku personības datus, vai tie ir tikai tādi savienojumi dati. Es nezinu, kādi ir īsti šie vīrusi, kāds viss izstāsta. Paldies. Um, waar we vandaag formeel kunnen Protams, mēs varam izmantot tikai to informāciju, kas mums ir zināma. Mēs neesam konstatējuši nekādas anomālijas, ņemot vērā tīkla datus vai tos datus, kas tiek pārraidīti pateicoties Belgakom tīklam. anomālijas eh, tika konstatētas tikai Belgakom iekšējā IT tīmeklī. Mēs runājam par Windows serveri un par dažādām uh, Office programmām, ko izmantoja mūsu darbinieki. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu. mēs joprojām mūsu rīcībā nav eh, ne mazākās informācijas krītpatiņas, kas varētu ļaut mums konstatēt, kas varētu būt iespējamie ļaundari. Uh, Paldies! Šodien pretēji iepriekšējai uzklausīšanai es eh, pati runāšu Alda ēnu referents vārdā de... Uh, Uzdošu jautājumu holandiešu valodā. Pirmām kārtām jūs teicāt, ka paši Belgakom eksperti konstatēja šo uzbrukumu vai kāds tieši uh, pretēji kāds no ārienes uz to norādīja. Otrām kārtām jūs teicāt, ka jums uh, nav pilnīgi nekāds nojausmas, kas ir ļaundara un ko viņi īsti gribēja panākt. Es neesmu pilnīga nulle tehnoloģija jomā, bet jāsaka, ka šis uzbrukums īstenībā ir identisks tam, kas notiek notika 2011. gadā, kad notika uzbrukums ES institūciju tīklam, tajā skaitā arī Eiropas parlamenta tīklam. Tātad šeit var novērot eh, paralēls un varbūt, ka īstenībā abos gadījumos ir vainojams Lielbritānijas izlūkdienests. Tālāk jūs teicāt, ka 14. 15. septembrī notika attīrīšanas operācija un viss tagad ir tīrs, tīkls ir savas kārtībā, vai tas patiešām ir Eh, vai tas patiešām tā ir, bet mēs dzirdējam, ka Cisco rūteros joprojām ir šis vīrus, un mēs arī izmantojam šos rūterus. Vispēdzot, pēdējais jautājums, kādēļ pagājušajā nedēļā Belgakom nobalstoja par eh, MX, AX eh, pārvešanu uz ASV, un tur jau amerikāņu valdība daudz vieglāk varēs izsakot datus un vēl uh, nedaudz spekulējot. Kā, kāpēc, piemēram, Lielbritānijas izlūkdienas izmantotais koda nosaukums varētu būt Operation Socialist? Paldies! Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu. Jā, Belgakom eksperti atklāja šos uzbrukumus. Un viņi strādāja kopīgi ar uh, HP un Microsoft. Uh, Un mēs kopīgi ar Hewlett Packard un Microsoft atklājām šo vīrusu un pēc tam arī eh, pārējiem, kas izmanto mūsu tīklu, par to paziņojām. Un pēc tam mēs sazinājāmies ar eh, Fox IT un varējām eh, labāk identificēt šo ļoti sarežģīto un rafinēto vīrusu de patronen uh, die binnen de Europese Commissie zijn vastgesteld. Un Eh, Liberts kungs papildina. Informācijas divē verschafte. Ja mēs runājam par šo cert.eu eh, portālā esošo informāciju, mēs vēlējāmies konstatēt, vai līdzīgi uzbrukumi jau ir konstatēti un vai varētu šeit vilkt paralēlis ar 2011. gada notikušo uzbrukumu, bet nu, šādas informācijas mūsu rīcībā nav. Un eh, tālāk atkal standarta kungs, jā, nākamais jautājums. Jūs teicāt, vai visas sistēmas patiešām ir tīras, tā nu tas ir. Mēs joprojām turpinām visu ļoti rūpīgi kontrolēt. Un vēl neesam atraduši arī mm, ne Cisco rūteros, ne citur nekādas vīrus pazīmes. Par IMX tā tad es nezinu. Eh, ko jūs vēlaties mums uzzināt, jo Belgakom šeit neuz, neuzņēmās nekādu iniciatīvu. Eh, turpina eh, Intvelds kundze. Labi, varbūt jāvaicā kādam citam, jā, un tālāk kodnām socialist. Tas stāsts bija publicēts Špīgelī, bet tā ir tikai viena no hipotēzēm, un tā ir hipotēze, ko mēs nevaram ne apstiprināt, ne izslēgt. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji jautājumu, un tagad eh, Albrecht kungs no Zaļo politiskās grupas. Paldies! Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka ir pilnīgi nepieļaujami un nepieņemami, ka šeit nav pārstāvēta apvienotās karalistes eh, valdība GCHQ. Es domāju, ka mums ir jāgriežās pie Eiropas Savienības dalību valstu valstu un valdību varī, vadītājiem momentāli reaģēt uz šo rupjību. Manuprāt, eh, runa šeit nav par dalību valsts iekšējo drošību, runa iet par uzbrukumu Eiropas Savienības ietvaros gan citai dalību valstī, un domāju, ka to vajadzētu uzsvērt arī mūsu sarunās pa Eiropas parlamentā šeit. Un eh, noteikti vajadzētu tālāk šķetināt šo lietu. Bet tagad jautājums. Vispirms, paldies, ka esat ieradušies mūsu uzklausīšanā. Man ir viens ļoti niansēts jautājums par jūsu iekšējo IT drošības sistēmu. Jūs varbūt varat eh, paskaidrot, kādā veidā šī sistēma ir tikusi bojāta, kur ir ticis uzbrukts. Jūs tikai pieminējāt iekšējo IT drošības sistēmu, kurš konkrēti šīs sistēmas pārnes ir bojāts. Nā, otrs, vai BACS jūsu nodaļas ir iesaistītas šajā darbā un vai viņu darbība tikusi ietekmēta. Tā kā jūs esat Deutsche Service galvenais akciju turētājs, es vēlētos pajautāt, vai BSIS ir ietekmējis arī citus pakalpojumus, piemēram, tos, kas tiek sniegti NATO komisijai vai Eiropas parlamentam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, standartkungs! Ik zal misschien eerst uh, antwoorden op uw vraag uh, over. Tātad. Filiāl uh, eh, va... par BIX, tā ir Belgakom uh, filiāle, uh, kam ir uh, jāveic uh, datu uh, saziņa uh, starp dažādiem tīmekļiem starptautiskā līmenī um, īziņas, um, balss ziņas, viesabonēšana. Uh, šādus pakalpojumus sniedz šī filiāla, sazinoties ar simtiem operatoru visā pasaulē. BICS klienti nav ne Eiropas parlaments, ne Eiropas institūcijas, bet gan operatori. Viens no klientiem ir Belgakom, mēs esam nevien akcionāri šajā uzņēmumā, bet arī klienti. Biks kādreiz um, bija Belgākom nodaļa, iekšējā nodaļa, un tikai 2004. gada 12. augustā eh, tas tika pārvērtās tādā īpašā filiālē, un joprojām Belgakom un Biks eh, IT tīmekļi ir sasaistīti. Un mēs konstatējām šīs ļaunprogrammatūras programmatūras abu uzņēmumu tīmekļos. Jūsu jautājums, vai varbūt Biks bija īstais uzbrucēja mērķis vai Belgakom, nu, mēs arī nevaram uz šo jautājumu pagadam atbildēt. Mums rīcībā nav tāds informācijas. Standārts kungs, jā. Mēs arī nezinām, kā šis uzbrukums varēja notikt. Līdz pat šai dienai mūsu rīcībā nav nekādas informācijas. Tālāk, kur, nu, eh, kur eh, tika konstatēta šī ļaunprogrammatūra, tā tika konstatēta mūsu iekšējā tīmeklī. Mēs mūsu tīmekļos eh, līdz šim to neatradām, bet eh, tātad šīs programmatūras tika atrastas eh, tieši ofisa dokumentos un mūsu darbinieku izmantotajos serveros. Windows un darbinieku datoros, tātad 24 sistēmās kopā pārējie eh, datori nebija inficēti, pārējie tīmekļi nebija inficēti. Vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? Just one short follow-up. Jā, īs papildu jautājums. Tas būs vispārīgākas dabas. Iedomāsimies, ka tiks pierādīts, ka šis uzbrukums, šī nelegālā piekļuva jūsu informācijas sistēmai, pieņemsim, ka to tiešām veica DGC HQ. Kā jums liekas, kā tas ietekmēs jūsu sniegtos pakalpojums, jūsu uzņēmēju darbību, un vai jums liekas, ka Beļģijas valdība rīkosies un pieņems kādus mērus pret apvienotās karalistes valdību? Paldies! Wel, één, het is dus een speculatieve vraag. Libert Kungs. Nu, tas ir spekulatīvs jautājums, un tādēļ es atbildēšu visai piesardzīgi. Es gribēju uh, atsaukties uz to paziņojumu, ar kuru nāca klajā premjerministrs. Viņš teica, ka viņš, uh, tad, kad par uh, incidentu bijām ziņojuši, presē paziņoja, ka tad, kad būsim atraduši ļaundarus, kad zināsim viņu identitāti, tad bēļu valdība uz to attiecīgi reaģēs. Thank you. That... Paldies! Tagad uh, neredzu ECR pārstāvi. Un tagad Ernsta kundze no GOE. Jā, paldies. Man ir trīs jautājumi. Un pirms tos uzdošu. Uh, uh, vienu uh, lietu gribētu pateikt, ka tas nav nekāds sīkums, tas ir būtisks uh, atgadījums, kas šeit ir noticis. Veselas valsts uh, telekomunikācija tīkla drošība tika apdrautēta, tas ir jāuzsver, un šeit nav runa tikai par tiesībām, kas tika pārkāptas, bet tika atkal sagrauta pilsoņu uzticība, vismaz daļa tās. Uh, Tātad tas ir jāpatur prātā, un tāpēc es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi ir jāizanalizē tas, kas šeit ir noticis. Mēs nedrīkstam tikai tā tam pieskarties. Man ir trīs jautājumi, kā jau teicu. Pirmkārt, uzbrukuma tehnoloģijas. Špīgalīs izlasīju ka QI šī spiegošanas programmatūra, Quantum Insert, ko jūs par to zināt? Vai tā ir programma, programmatūra, kas to ir eh, izstrādājis? Kāda informācija jums vispār ir par šīm problēmām? To labprāt uzzināt. Otrakārt, Es īsti neesmu vēl apdru, apmierināta ar jūsu ziņoto, ka klienti nav skārti. Kas tad ir skārts? Vai tas uh, skār tikai iekšējo uh, IT jomu? Jā, nu tas ir saprotams, ka jūs to teicāt. Bet es lasīju, ka kopš 2010. gada jau uh, šīs spiegošanas uzbrukums notiek. Tagad ir 2013. gads. Cik dziļi tad uh, uh, šie spiegotāji ir spējuši iek, iekļauties? Ie, iekļūt jūsu sistēmā, kā jūs to spējat novērtēt, jūs taču vērsāties arī tiesā. Un trešā lieta, ko es gribētu uzzināt, jūs runājat par prevencijas plānu. Varbūt jūs par to varētu kaut ko vairāk pateikt. Jūs teicāt, ka tas viss tagad esot drošs, tas viss tiek kontrolēts, bet tas man nav, nešķiet vēl pietiekam, varbūt jūs to varētu precīzāk formulēt. Paldies! Standartkungs, Lībertkungs. Um, uh, met betrekking tot de software. Runājot par pašu programmatūru, jāsaka, ka tā ir ārkārtīgi rafinēta un cilvēki, kas izstrādāja šo programmatūru, viņu rīcībā noteikti bija neierobežotas iespējas, un, protams, viņi bija arī tehniski ļoti, ļoti gudri. Nu, neko citu es jums nevaru pateikt. Bet eh, šī programmatūra bija ļoti labi izstrādāta un uzbrucējiem ir nu, ļoti daudz resursu un materiālu. Tas, eh, atceroties 2010. gadu notiekošo, mēs eh, vīrusu atklājām jūnija beigās, darījām visu, kas, visu, kas ir mūsu spēkos, lai to pēc iespējas ātrāk iznīcinātu. Mēs nevaram tā ļoti precīzi noteikt tieši, kurā dienā vīru, ar vīrusu tika inficēta šī sistēma. Un, uh, Mm, protams, eh, varbūt, ka eh, izmeklēšanas sniegs eh, lielāku skaidrību. Libertkungs, runājot par šo preventīvo plānu, mēs nevaram sniegt vairāk informācijas par uh, to, ko mēs darījām, arī pēc tam, kad uh, mūsu premjeras nāca klajā ar paziņojumu, un uh, Es varu jums paziņot, ka mūsu kritēriji ir saskaņoti ar citiem telekomunikāciju operatoriem. Mēs apmaināmies ar paraugu praksi, nu, kāda ir pieņemta šajā nozarē. Paldies. Vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? Jā, nu tas mani neapmierina. Es labprāt uh, uzzinātu, ko jūs domājat ar šo ļoti rafinēto programmatūru. Tur, tur es gribētu dzirdēt tādu. Uh, labāku uh, skaidrojumu. Un, kad es jautāju par prevencijas plānu, es, protams, negribu to uh, visās detaļās uzzināt. Es domāju, ka jums vajadzētu tomēr uh, vairāk mums pastāstīt. Tā, tā, to jūs esat mums parādā. Waar ik kan zeggen, dat is dat we inderdaad. Libert kungs, jā, es varu nu dienu pateikt, ka atrasto vīrusu mēs eh, iznīcinājām, attīrījām mūsu tīmekli. Mēs eh, joprojām veicam novērošanu, tiek īstenota kontrole, un tā ir daudz eh, pamatīgāk nekā līdz šim. ka katrs uzņēmums un uh, kā telekomunikācija operators, uh, kam sanāk uh, ikdienā darboties ar personas datiem, mēs visu laiku cenšamies aizsargāt un uzlabot savu tīmekli. Protams, šobrīd mēs piedzīvojam to, ka ir uzbrucēji, kuru rīcībā ir ļoti, ļoti rafinēts programmatūras, kuriem ir daudz resursu, lai šādus uzbrukums veiktu. Un, protams, tas mūsu darbu padara grūtāku. Lai aizsargātu sistēmu, mēs, protams, darām visu, kas ir mūsu spēkos, bet ja uh, ļaundara rīcībā ir šādi resursi, tad bieži vien viņam, um, viņa uzbrukumi vainagojas panākumiem. Kā uzņēmumi var aizsargāt uh, savu tīklu? Protams, tās ir ļoti aktuālas debates, bet, uh, protams, uh, ir nepieciešama globāla pieeja. Uzņēmumi nevar visu paveikt vieni paši. Ir jāveic visi iespējamie preventīvie un uh, ierobežojušie pasākumi. Protams, ir jābūt arī attiecīgai likumdošanai. Uh, Tā direktīva, eh, kas ir saistīta ar tīmekļa drošību un eh, informācijas drošību, tā direktīva, ko nesen pieņēmāt, ir, protams, solis pareizajā virzienā, bet, nu, nu dien mums ir jāsaprot, vai vietējā, nacionālā un uh, globālā līmenī nevajadzētu uzsākt uh, jaunus pasākumus, meklēt uh, jaunus instrumentus, lai cīnītos pret šiem aizvien rafinētākajiem uh, hakeriem. Protams, uh, sazinoties arī ar izlūkdienestiem. Paldies! Lielas paldies, Morvais kundze, divas minūtes lūdzu. Liels paldies! Mēs šodien esam šeit, jo saskaņā ar preses ziņām. Uh, apvienotās eh, karalistes Nacionālās drošības aģentūra uh, ielauzās Belgokom sistēmā un tādējādi pārkāpa jūsu kā uzņēmuma tiesības un jūsu klientu tiesības, tā skaitā Eiropas komisijas, eh, padomas un parlamenta tiesības. Belgokom pārstāvji teica, ka nav uh, konstatēts kā fakts, ka šis noziedznieks bija Britu Nacionālās drošības aģentūra. E, protams, ka tas mani nepārsteidz, kā e, jūristi priekš tām ir krimināla procedūra, proti, ka tiek atrasti vainīgie ar izmeklēšanu, ar pierādījumu vākšanu un tā tālāk. Modernos e, krimināla procesos parasti jābūt ļoti uh, spēcīgai pozīcijai kā upurim. Kāda ir jūsu pozīcija kā šī nozieguma upurim? Un, protams, jūs arī pārstāvat savus klientus. Kāda ir jūsu pozīcija šajā izmeklēšanas procedūrā? Un kādas uh, uh, darbības jūs esat veikuši līdz šim, lai atrastu noziedznieku? Un vai jums nešķiet, ka tā ir jūsu loma kā upuriem? Uh, ar savu juristu un tehnisko speciālistu eh, starpniecību noskaidrot noziedznieku identitāti. Un es jautāju arī saviem kolēģiem šeit, kāpēc Eiropas parlaments un citas Eiropas eh, struktūras nav pārstāvas, eh, pārstāvētas šajās procedūrās ar juristiem, un ko varētu atbalstīt tehniskie aspekti eksperti. Tad, kad mēs runājam citās parlamenta sēdēs par upuru tiesībām, tad tās ir ļoti svarīgas. Paldies! Jā. U hebt natuurlijk groot gelijk wanneer. Protams, jums ir taisnība apgalvojot, ka arī pašiem upuriem ir jāuzņem sava atbildības daļa. Un šī iemesla dēļ mēs esam arī gatavi e, ļoti aktīvi sadarboties ar tiesību sargājušām iestādēm. Protams, upurim arī ir savas tiesības e, šajā tiesvedības procedūrā. Mēs esam iesnieguši prasību tiesā un, protams, mums ir e, iespēja baudīt zināmas tiesības ne šajā izmeklēšanas posmā, bet vēlāk, ja tiks atrasts vainīgais un apsūdzēts, tad eh, Belgakom būs arī uh, iespēja piedalīties lietas izskatīšanā. Tāda ir uh, likumdošana Beļģijā, mums ir savas tiesības, mēs esam upurši šajā gadījumā, un, protams, mēs savas tiesības arī baudīsim. Paldies! Do you, do you... Un eh, vai jūs jūtaties morāli un juridiski atbildīgi un izmantot visus jūsu rīcībā esošos tehnoloģiskos un ekspertu resursus un sadarbojoties arī ar jūsu partneriem pasaulē tikt prezentētiem šajā tiesvedībā uh, Un e, vai jums saskaņā ar tiesvedību nav tiesības izteikt dažādus publiskus paziņojumus? Mani tas pārsteidz. Protams, e, prokuroriem ir juridiskas kompetences, bet pietiekami maz tehnoloģisku kompetenču. Un šajā konkrētajā gadījumā jums ir un jūsu sadarbības partneriem ir tehnoloģiskā kompetence. Tāpēc es domāju, ka jums šajā tiesvedībā vajadzētu aktīvi piedalīties. Eh, Protams, mums ir arī liela morālā atbildība rūpējoties par to, lai eh, vainīgie tiktu sākt pie atbildības. Bet šajā izmeklēšanas posmā mēs, mums nav piekļuva visai informācijai, kas ir tiesības sargājušo iestāžu rīcībā. Informācijai varēsim piekļaut, piekļūt vēlākā posmā. Mēs, protams, sadarbojamies ar visām iestādēm un ārējie eksperti, ar kuriem sadarbojamies, protams, arī vienmēr ir gatavi sniegt liecības un uh, Tā mēs arī uh, tiesai varam palīdzēt, liet vairāk gaismas uz visu šo atgadījumu. Tas ir gan mūsu, gan mūsu klientu interesēs. Un, protams, nu, tas ir vienkārši godi jautājums. Five more. Man ir vēl pieci runāt gribētāji pieteikušies, bet pirms dod tiem vārdu, vēlētos tikai paskaidrojumu dzirdēt no jums. Man joprojām nav skaidrs. Plašsaziņas līdzekļos parādījās sekojoša informācija. Tas, kurš ielauzās jūsu sistēmā, vai viņš varēja noklausīties telefonu sarunas vai nē, telefona sarunas Eiropas parlamentā. Kāda ir atbilde? Ja atbilde ir, ka varēja, tad Mor Morvēs kundze ir taisnība, ka arī Eiropas parlaments ir šīs tiesvedības daļa. Geen enkele aanwijzing voor uh, tot heden. Es vēl nevaru jums sniegt nekādu informāciju. Labi, tā ir skaidra atbilde, to arī paturēsim prātā. Kā jau teicu, man vēl ir pieteikušies pieci runāt gribētāji, pusotra minūte katram, jo tad mums būs iespēja dzirdēt arī plašākas atbildes. Vispirms es došu vārdu trīs deputātiem, tad atbildēm un tad vēl trim - Romero Lopes, Gomes skundze un Klās skundze. Katrai pusotra minūte lūdzu. Romero Lopes skundze. Paldies! Es eh, vēlētos parā, pajautāt, vai vīrus, kuru jūs vēl nesat identificējuši, vai tas ir ārkārtīgi augsti attīstīts no tehnoloģiskā viedokļa raugoties? Būtu ļoti interesanti zināt, par kādu vīrusu konkrēti iet runa, un es dzirdētu, vēlētos izmantot uh, kāda tehnoloģija tikus izmantota, lai ielaustos jūs iekšējās sistēmās? Vai jūs konkrēti zinat par šo ļaunprogrammu, kas tā ir? Un vai šīs ļaunprogrammas nolūks bija sagraut jūsu sistēmu? Tātad kāds bija šā vīrusa primārais mērķis un cik ilgi šis vīrus sistēmā ir plosījies? Gomešas kundze lūdzu. Paldies! Arī es eh, vēlētos pateikt, ka, manuprāt, eh, Tas ir ciniski, ka Eiropa, Eiropieši, ka Eiropiešiem sniegtā atbilde no apvienotās karalistes ir tāda, kāda tā ir. Viņi nav ieradušies. Runa neiet par Lielbritānijas eh, iekšējo drošību, runa iet par Eiropas drošību. Un kā, vai tad agrāk nav bijis tā, ka. Eh, eh, e, spionāža vienas valsts nolūkos attiecībā uz otru valsti ir novedus pie kara. Jūsu iekšējās e, IT sistēmās un uzbrukums, tas ir arī uzbrukums e, Belgakom klientiem. Otrs jautājums. Pēc jūsu domām, kāds bija šīs ielaušanās nolūks? vienkārši šo ļaunprogrammatūru pavairot un sagraut sistēmu, vai arī informācijas pārnese citām izmantošanām. Tātad no jūsu iekšējās IT sistēmas uz citām IT sistēmām, piemēram, tādām, kuras ir GCHQ pārvaldībā. Paldies, Klāsa kungs! Pusotru minūti. Eh, voorzitter, ook ik zou het nog eens duidelijk willen. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas patiešām ir eh, skumji, ka Lielbritānijas eh, pastāvīgās pārstāvniecības darbinieks nav ieradies. Jāsaka, šis jautājums ir. Uh, dalību valstu pārziņā, nu es esmu pēdējais, kas to apstrīdēs, bet eh, tas vienkārši, tā vienkārši ir cinisma augstākā izpausme, ka viņi slēpjas aiz subsidiartāts principa, lai uh, neatbildētu te mūsu priekšā, lai nerunātu skaidru valodu, jo jāsaka, ka te viena valsts ir iejaukusies citās dalību valsts uh, teritorijā. Uh, vēlējos pavaicāt, vai Belgakom uh, šis incidents nenovedīs pie uh, procedūru pārskatīšanas. Jūs tā tad uh, lūdzāt ārējo speciālistu palīdzību, lai veiktu šo um, vīrusu satīrīšanu, iznīcināšanu. Vai tad pie jums nav pietiekami labi ekspertu, vai viņi ir atrodami kaut kur ārpusē? Vai tas notiek regulāri? Un vai patiešām tad uh, visu laiku vajadzēs pieaicināt ārējos ekspertus, ja radīsies šādas problēmas ar ļaunu programmatūru. Paldies, paldies! Standartkungs, Libertkungs. Standartkungs pirmais atbild atbildot uz pirmo jautājumu par ļaunu programmatūru. Mēs uh, esam uh, Eh, lēsuši, ka eh, programma tur netika izstrādāta, lai kaut ko iznīcinātu. Mēs eh, dzirdējām, ka tika ietekmēti pakalpojumi, bet nav nekādu norāžu, ka uh, cieta klientu dati. Cik ilgi šī ļaunprogrammatūra tika izmantota, mēs uh, nesam varējuši konstatēt. Uh, Tātad mēs nezinām tieši, kurā dienā uh, notika pirmā infekcija, un uh, jāsaka, ka tehniski to izmeklēt ir ļoti, ļoti grūti, un mēs nevaram neko par to vēl pa, pagaidām paziņot. Tālāk runājot par iekšējo privātumu mēs neatradām ļaunu programmatūru, kas būtu skārusi klientu databāzi vai mūsu tīmekli. Tikai iekšējais tīmeklis bija skarts, līdz ar to mūsu rīcībā nav nekādu norāžu, ka iekšējais privātums varētu būt skarts. Kādi bija ļaundara nolūki? Mēs šeit nevaram balstīties uz faktiem, jo to vēl nav mūsu rīcībā. Mūsu plānu pārskatīšana. Gribu teikt, ka Belgakom drošība ir galvenais bauslis un katru gadu mēs cenšamies šo drošību uzlabot, notiek papildus eh, investīcijas, eh, eksperti tiek izglītoti, runājot tieši par šo atgadījumu. Protams, mēs eh, guvām pietiekam daudz pieredzes, eh, kā reaģēt, kā cīnīties pret šo tik ļoti rafinēto un viltīgo ļaunprogrammatūru. Un esmu pārliecināts, ka šis bēdīgais gadījums eh, būs mūs padarījis stiprākus, mēs esam guvuši vērtīgu mācību. Un varu pateikt, Wij die uh, zullen accelereren. Ka mums vajadzētu pātrināt uh, arī savu rīcību turpmāk. Paldies. Ok. Paldies. Gomes skundzei papildi jautājums. Gomes skundze. Es atvainojos, bet jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Vai šī ļauna programmatūra noveda pie tā, ka jūsu iekšējās IT uzkrātie dati ir tikuši migrēti, pārvesti, pārnesti uz citu IT sistēmu. Tādējādi pieļaujot, eh, piemēram, GCHQ noklausīties eh, augsta ierēģņa privātu telefonu sarunu ar viņa sievu. Paldies! Mūsu rīcībā nav nekāda faktu, lai eh, par to izteiktos. Paldies. Either, in other words, we can... Citiem vārdiem sakot, mēs nevaram nedz apstiprināt, nedz noliegt. Un pēdējais runāt gribētājs Šļoterkungs jau ir aizgājis Beletkungs. Lūdzu, pusotru minūtu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Uh, arī, ka jūs ļāvāt piedalīties šeit deputātiem no ITRA komitejas. Paldies, Liberta un Standarta kungs, par jūsu vaļsirdību, un tas patiešām raisa liels bažas. Ļaundarim ir tik daudz tehnoloģiju, viņa rīcībā tik daudz resursu, un nav jau nekādas garantijas, ka šis gadījums neatkārtosies. Un ko jūs varat darīt? Jūs varat atkal šo šmuci satīrīt. Uh, Runājot par uh, dalību valsts likumdošanu, par Eiropas likumdošanu, varbūt jūs varētu precizēt, ko tad mēs īsti varam darīt. Ja es pareizi sapratu, tad mēs varam to visu atrisināt tikai tādā augstā līmenī, ja mēs visi strādāsim kopīgiem spēkiem. Nu, vai tu jūs runājat par regulatoriem, uzņēmumiem, nu, par kuru līmeni jūs šeit īsti runājat? Nu, ko tad mēs varam darīt Eiropas uh, līmenī, lai uh, izvairītos no šādu uh, gadījumu atkārtošanās, ja tas ir iespējams. Paldies, paldies. Liberta kungs, jā, šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Ko var darīt uzņēmums? mūsu uzņēmums. Ir uh, jāparūpēs par to, lai mūsu IT sistēmas būtu pietiekami labai sargātas, un pie tā mēs varam strādāt visu laiku nepārtraukti, tas tiek arī darīts. Mēs arī uh, apmaināmies ar paraugu praksi, ar citiem operatoriem, un uh, jā, šādas sadarbības formas jau ir pierādījušas sev praksē. Uh, Protams, ir jāaizsargā arī Eiropas Savienības ekonomiskās intereses, ja drīkstu tā to definēt. Un tā nevienmēr ir galvenā prioritāte, ņemot vērā to, ka kiberdrošība, kiberpolitika, kas vērsta pret kibernoziegumiem, ir pietiekami efektīva, bet, diemžēl, šai politikas jomai nevienmēr tiek atvēlēts pietiekami daudz resursu. Uh, Tādēļ mēs kā uzņēmums, un es gribu teikt, ka šāds uzbrukums tik ļoti piņķerīga programma, eh, kurā var redzēt, ir ieguldīts tik daudz resursu, tātad tas ir skaidrs, ka viens uzņēmums to nevar atrisināt tikai pats saviem spēkiem. Un es gribu teikt, ka neviens uzņēmums eh, nav imūns pret šādiem uzbrukumiem, tāpat kā neviena valsts iestāde. Jā, diemžēl mums ir jāskatās acīs realitātei un ir jāpadomā par pareizo instrumentu iz sameklēšanu. Visām iespējamām instancēm ir jāsadarbojas, protams, ir jābūt eh, preventīvajam darbam, ir jābūt uh, arī šim satīrīšanas darbam, lai šādi incidenti neatkārtotos. Protams, mums ir eh, jāorganizē tādas ļoti plašas diskusijas, kas tad ir iespējams, kādas pasākums ir iespējams ieviest, kā uzņēmumi un iestādes valstu un eh, Eiropas līmenī var kaut ko darīt lietas labā. Eh, ja jūs man pavaicāsiet, vai ir iespējams apbruņoties pret šādu uzbrukumu, tad man ar nožēlu ir jāatbild ka īstenībā pret šādu veidu uzbrukumu neviens nevar justies droši, ne valsts iestādes, ne, ne uzņēmumu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad mēs esam pabeiguši pirmo jautājumu atbilžu sesiju. Noslēgumā vēlētos teikt, ka um, patiesībā es esmu vēl vairāk samudžinājusies savā pārliecībā nekā iepriekš. Būtisks, masīvs uzbrukums uh, Belgakom, bet tikai iekšējās Belgakom sistēmas tika skartas. Kāpēc tas nebija uh, liels pārkāpums un kāpēc tika uzbrukts tikai iekšējām sistēmām un kāpēc eh, jūs nevariet nedz noliekt, nedz apsiprināt, ka dati tika nodoti tālāk? Ja jūs apgalvojat, ka telefona sarunas netika varbūt noklausīts, un kāpēc tad Belgakom iekšējām sistēmām ir jākļūst par mērķi Es nesapratu, bet es saprotu, ka ir vesela virkna detaļu, kuras jūs nevariet šeit eh, pieminēt tiesvedības konfidencialitātes dēļ, un nākotnē iespējams tas noskaidrosies pats no sevis. Bet esmu ārkārtīgi priecīga, ka jūs eh, piekritāt ierasties mūsu jautājumu un atbildu sesijā, un ja būs jautājumi nākotnē, tad tos vēl jums uzdosim. Esam pabeiguši pirmo sesiju. Un, eh, kā jau teicu, Labana kungs, kas ir GCHQ apvienotās karalistes eh, konkrētās iestādes pārstāvis, atteicās šeit ierasties. Eh, esmu jums izsūtījusi arī viņa atbildes vēstuli, kurā viņš norāda iemeslus, kāpēc viņš neieradās. Un tūlīt došu vārdu Frankam Robenam, kas ir Beļģijas datu aizsardzības iestādes pārstāvis. Commission de la Protection de la Vie Privée Belgique. Lūdzu, jums vārds. Ik zal uh, heel kort zijn zoals u mij gevraagd hebt. Ik zou... Būšu ļoti lakonisks. Uh, mēs esam uh, eh, kontrolas struktūra. Uh, pastāstīšu, par ko tad, ar ko mēs īsti nodarbojamies un kādi atgadījumi ir bijuši un ko ir iespējams darīt Eiropas līmenī. Mēs, kā privātuma komiteja, galvenokārt domājam par to, kādi drošības pasākumi ir jāievieš, lai aizsargātu cilvēku privātos datus. Mēs izvērtējam to, cik jūtīgi ir šie dati, kāds risks pastāv, kādas tehnoloģijas ir pieejamas. Un kad mēs uzzinājām par atgadījumu Belgakom, mēs kopīgi ar Belgakom to izskatījām, mums bija arī piekļuve iekšējiem konfidenciāliem dokumentiem. Mēs, protams, ievērojam šo profesionālo noslēpumu un mēs esam izveidojuši ļoti profesionālu pieeju, tika veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no turpmāka kaitējuma. Un Izskatās, ka nav nopludināts ļoti daudz um, informācijas par pilsoņiem un klientiem, ka tā nav nonākusi trešo personu rokās. Tas ir saistīts ar Belgakom lietu un. Ja runājam par Eiropas līmeni, nu, atļaušos uh, varbūt uh, sniegt dažus ieteikumus. Tātad nevajadzētu uzbrukt uh, IKT ekspertiem un nevajadzētu uh, uzbrukt tehnoloģijām, uzskatīt tās par kaut kādu bubuli. Jāsaka, ka īstenībā tehnoloģijas nāk par labu visās jomās un mēs īstenībā eh, ļoti labi varējām eh, saprast, eh, kas īsti ir nepieciešams uzklausot parlamentu deputātus. Tātad pirmām kārtām ir jāizstrādā stratēģija, lai varētu aizsargāt šāds datus un, protams, šo uzdevumu katra valsts atsevišķi nemaz nevar veikt. Ir nepieciešama labā koordinācija un sadarbība. Un uh, šī stratēģija ir jāpiedāvā, jāizteno, uh, jāsameklē juridiskais pamats, bet jāpadomā arī par uh, organizatorisko darbu. Mēs no šī atgadījuma ļoti daudz mācījāmies. Mēs varam šeit novērot kaut kādas līdzības starp vairākām ļaunu programmatūrām. Varbūt, ka līdzīgi notikumi jau ir bijuši. Un tas ļauj mums labāk sagatavoties cīņai pret nākamajiem uzbrukumiem. Ja jūs vēlties, lai šis jautājums tiktu atrisināts un lai jūs um, uzzinātu, kurš tad aiz visa tā stāv, tad tehnoloģiskā kompetence ir jābūt pietiekami augstai. Mums ir jāanalizē fakti. Es domāju, ka Beļģijā mūsu rīcībā nav pietiekami daudz kompetences, lai to visu atrisinātu paši saviem spēkiem. Mēs esam Uh, struktūra, kurai ir visai maz iespēju, tādēļ tik ļoti labi izplānotus augsta līmeņa uzbrukumus mēs uh, nevaram pietiekam labi izmeklēt. Tieši tādēļ Man šķiet, ka jums jau bija iespēja ar mūsu priekšstādētāju sarunāties, un ja tas ir jūsu iespējās, lūdzu runājiet par to starptautiskā arēnā, eh, domājiet par to, ko dalību valsts pašas saviem spēkiem nevar paveikt. Protams, ir subsidaritātes princips, tas, ko valsts var izdarīt eh, pašas, tās to arī darīs, bet padomājiet arī par dažādiem pārobežu pasākumiem, ir arī eh, starptautiskā organizētā noziedzība, jo jāsaka, pagājušajā pagaidām nav tādu Eiropas struktūru, eh, kas varētu pietiekami efektīvi un ātri reaģēt atga šādu atgadījumu eh, scenārija gadījumā. Paldies! So our... Paldies! Un tagad dod vārdu Morēs kungam mūsu referentam. Paldies, Robenkungs, ka jūs ieradāties šodien uz šo uzklausīšanu. Iespējams, ka kaut ko pajā, palaidu garām, un tomēr izskatās, ka jūs e, izvairaties no runāšanas par Belgakom izmeklēšanu. Vai varat mums sniegt e, mazliet vairāk informācijas par to, cik dziļa un neansēta šī izmeklēšana būs? Un uh, Mums eh, to vajadzētu uzskatīt par precedenta gadījumu, jo šajā izmeklēšanā sadarbība būs ļoti svarīga. Mūsu kolēģi no Belgakum var sniegt informāciju tikai tik tālu, cik viņi to ir spējīgi sniegt no tiesvadības viedokļa, bet eh, no otras puses tiesvadība ir uzsākta. Mums eh, nav Džikso pārstāvi teiktais, mums nav šeit Lobana kungs, tas nozīmē, ka tā tad otra iesaistītā puse šeit iztrūkst. Mums likās, ka ir tādi izmeklēšanas aspekti, kas attiecās uz Beļģiju. Un kā jums šķiet, kāds ir šis Belgakom gadījums? Un kā jums šķiet, kāds varētu būt izmeklēšanas rezultāts? Es saprotu, ka par kiberdrošību vispārīgi runājot, tas arī ir jāizskata. Bet um, tas ir būtisks kiberdrauds un eh, es tikai vēlētos, lai jūs eh, sniegtu tādu vispārīgāku apskatu. Okay, so. Dus, zoals gezegd. Kā jau minēts, es darbojos privātuma komisijā un mūsu galvenais uzdevums eh, bija pārliecināties par to, vai uzbrukumā tika iegūti mūsu mm, klientu dati. Uh, un privātie dati. Mēs kā privātuma komisija nevaram veikt izmeklēšanu, tā nav mūsu kompetence. Mēs nevaram izpētīt, kas tad īsti ir noticis. Mēs iepazināmies ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un izlasot tos, es varu apgalvot, ka nav pilnīgi nekādu norāžu vai aizdomu, ka klientu dati ir eh, tikuši nopludināti. Mēs te runājam tikai par tādu informāciju, kas nav saistīta ar privātiem datiem un privātuma komisijai tikai šī kompetence, ko jau minēju, ir, protams, arī prokuratūra, kas lieta ietekmē, bet tas nav saistīts ar mūsu tiešo uzdevumu loku. Tātad mums ir jākonstatē, vai uh, eh, Belgakom klientu dati tika kompromitēti, un mēs šodien varam teikt, ka tā tas nenotika. Paldies! I didn't want to Es negribēju pārprast jūsu lomu, es gribēju tikai apstiprināt to, ka mēs jūs uh, ielūdzām, jūs, jo jūs varētu mums dot to neatkarīgo uh, dimensiju, proti objektīvi pateikt, vai Bēļģijas pilsoņi ir skarti vai nē, un jūs mums sniedzāt savu atbildi, un es redzu, ka tas ir radījis salimulsu, vismaz es runāju par sevi, bet uh, jūs esat sniedzis mums savu atbildi, un tas arī viss. Tautas partijas vārdā Fosa kungs, divas minūtes lūdzu. Um, so esi... Kā es to sapratu, šobrīd pilsoņi nav skārti un mums vajadzētu vairāk eh, atsaukties uz startautiskiem aspektiem. Man šķiet, ka visā šajā NSA un prizma afēras eh, sakarā, arī tagad runājot par Lielbritāniju, uh, Un iespējams, ja mēs šajā gadījumā a, nesam saņēmuši nekādus pierādījumus par to, es tomēr gribētu teikt, ka šeit tam visam ir ļoti starptautiska dimensija šobrīd. Un ja jums tur ir kaut kādi priekšstati attiecībā uz starptautiskiem aspektiem, kādi tad tie būtu jūsuprāt? Ko šeit varētu apkopot kādus uh, pasākumus, pieņemot, ka klienti ir skarti. Tātad kādus uh, pasākumus šeit varētu uh, likt visam pamatā? Ik heb het al voor een stuk uh, aangegeven. Hè. Paldies. Es domāju, ka mēs kā kontrolas orgāns varam garantēt uh, vietējo iestāžu darbu, lai varētu uzlabot uh, šo um, aizsardzību un uzskatu. Kā jau teicu, šī ļaunprogrammatūra bija ļoti, ļoti labi izstrādāta, tur bija dekodēšanas tehnoloģijas izmantotas un tā tālāk, un mums pat visas valsts līmenī bija grūti atrast speciālists, lai to visu atkodētu, atšifrētu. Uh, Ja mums ir nepieciešams šādas kompetences, tad mums ir nepieciešami gaišākie prāti, visas dalībvalsts uh, kopā varētu uh, to uh, darīt labāk, te ir jābūt arī Eiropas līmeņa kompetencēm, lai veiktu šo organizatorisko darbu labāk. Tik izdarīts uzbrukums uz Belgakom, nu neviens cits, neviens cits uzņēmums un iestāde Eiropā jau arī nav pasargāti no šādiem uzbrukumiem, tiek izmantoti konkrēti Mm, konkrētas metodes, eh, kas bieži vien ir līdzīgas, bet, protams, ja notiek šādi uzbrukumi, tad mums ir jābūt iespēja rēģēt pēc iespējas ātrāk, un tādēļ uzskatu, ka Eiropas līmenī ir eh, jābūt kompetencei, ir jābūt eh, struktūrām, lai būtu mūsu rīcībā pēc iespējas vairāk informācijas, lai būtu koordinācija, lai mēs šādos gadījumos varētu pēc iespējas ātrāk reaģēt. Paldies! Yes, thank you! Jā, paldies! Labi, tagad es runāšu kā ēnu referente ALDE grupas vārdā. Man jāsaka, ka es aizvien vairāk samulst uzklausījām Belga pārstāvis un privātuma komisijas pārstāvis. Mēs šeit runājam par masveida uzbrukumu, ļoti rafinētu uzbrukumu, uh, ko īstenojas valstisks uh, darbonis. Uh, tā varētu būt valsts, kas to ir izdarījusi, un tomēr viss ir kārtībā, jo uh, zvani netika pārtvērti, uh, tika eh, skarta tikai iekšējā sistēma, nekāda data netika iegūta, un tomēr ir krimināla lieta, kas ir slepena. Tātad ir vai nu viens vai otrs, vai nu ir milzīgs uh, atgadījums, pārkāpums, uh, kas attaisno patiešām arī krimināla lietas ierosināšanu un kas attaisno šo uzklausīšanu un tālāk izmeklēšanu, vai arī tas ir tāds neliels uh, incidents Belkakom ietvaros. Nevar būt tā, ka ir abi varianti. Nevar būt tā, ka plašsaziņas līdzekļi kaut ko par to ziņo un to visu ir izgudrojuši. Tas taču nevar būt viss tikai viņu iztēlē. Un tagad ir krimināla lieta, un jūs sakāt, ka viss ir kārtībā. Tas vienkārši nav ticami. Un mani ļoti pārsteidz uh, eh, Baļģijas datu aizsardzības iestādes attieksme. Es zinu, ka jums nav pilnvaras eh, izmeklēt, kas aiz tā viss slēpjas un kāda ir viņa motīva, bet jūs taču nevarat teikt, ka viss ir kārtībā un ir vajadzīgs vienkārši uh, Eiropas likumdošanas uzlabojumu, lai pastiprinātu sistēmas. Ja tas nav masveida uzbrukums un viss ir kārtībā, tad uh, pārtrauksim šo sanāksmu un iesim iet ar dalu. Bet, ja tas tā ir, tad mums ir vajadzīgs vairāk atbilžu nekā saņēmām šodien. Tot heden is uh, Belgakom der. Standartkungs atbild. Jāsaka, ka līdz šim uzbrukumam Belgakoms vienmēr varēja atvairīt kiber uzbrukumus un līdz šim mūsu sistēma nebija kompromitēta. Uh, Tagad e, tika atrasta ļauna programmatūra 128 no mūsu sistēmām. Uh, Tas, ko mēs šodien jums stāstām, ir balstīts tikai un vienīgi uz faktiem, un mēs mēģinājām jums arī pastāstīt šos faktus. Mēs zinām, ka bija uh, parādīsies informācija arī presē, bet uh, tas bija vairāk hipotēzes, nevis apstiprināti fakti. Bet mēs savos izteikumos uh, balstāmies tikai un vienīgi uz faktiem. Un fakti mums neliek secināt, ka kāds ir pārtvērs mūsu klientu informāciju un ka tā ir bijusi pieejama šim ļaundarim valstīm. Protams, notiek arī tehniskā izmeklēšana, sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm, un kā jau Dirks teica, mēs ar iestādēm sadarbojamies nepārtraukti, mēs viņus atbalstam šajā darbā, bet varam runāt tikai un vienīgi par faktiem. Vai tas bija uzbrukums mūsu integritātei? Protams, jo pirmo reizi ļauna programmatūra bija iekļūst mūsu iekšējā sistēmā. Paldies! Zeer kort op uw vraag antwoorden. De zaak ernstig? Ja, ze is. Robin Kungs, vai šis ir nopietns gadījums? Jā, protams. Protams, mūsu rīcībā nebija pietiekami daudz laika, lai reaģētu. Tad īsts papildu jautājums jums abiem. Kas tad uh, varētu būt tāds uh, eh, Belgakom iekšējās administrācijas sistēmās, uh, kas tik ļoti interesētu Lielbritānijas slepno dienestu vai jebkuru citu slepno dienestu? Uh, ja, maar daar, daar opnieuw, uh, vandaag kunnen we daar verschillende. Jā, mēs taču varam te uh, spriest tīri hipotētiski, bet to es negribētu darīt. Kā jau minēju, vēl līdz šim nav skaidrs un nav arī pierādīts, kas tad īsti bija uzbrucēja nolūks. So it's unclear, Mr. Labi, tad tas nav skaidrs, Robenkungs. Kāda ir? Niks am tu. Man nav ko piemetināt. Ok, thank you. Labi, paldies. Tas uh, noved mūs pie Albrecht Hunga no zaļajiem. Lūdzu, paldies. Robenkungs. Es uh, neesmu īsti uh, skaidrībā pēc jūsu atbildēm. Jūs teicāt, ka viss ir kārtībā, bet mēs esam krīzes karstumā. Uh, privātuma un data aizsardzības likumdošanas pārkāpumi ir Beļģijā. Uh, un ir apiets Beļģijas eh, likums un eh, Eiropas datu aizsardzības likumdošana. Es domāju, ka jums būtu vairāk jābūt nobažījušamies par eh, šīm lietām kā Beļģijas privātuma komisijas biedram, un es ceru, ka tā nav tāda vispārīga jūsu komitejas nostāja Beļģijā. Mans jautājums, jūs ļoti pareizi uh, prasījāt, ka ir jābūt sekām Eiropas līmenī, proti, lai būtu izmeklēšanas pilnvars izmeklēt šos incidentus. Vai Beļģijas iestādes, tā skaitā arī Beļģijas datu aizsardzības institūciju, uh, iesaistīja EC3, tas ir Eiropol uh, kibernoziegumu centrs, vai jūs iesaistījāt uh, šo institūciju un prasījāt viņu palīdzību? Tas ir tieši tas, ko jūs prasījāt. Mēs uh, iztērējām miljonus Eiropas līmenī, tātad vai Beļģijas iestādes uh, prasīja šī centra palīdzību un kāpēc Beļģijas iestādes uh, un datāsardzības institūcija to nedarīja, ja tas tā bija? Uh, ik denk dat wij perfect. Domāju, ka mēs savu lomu spēlējam vienkārši ideāli. Es jau teicu, ka privātuma komisijai ir jāvēro, vai ir uh, bijis uzbrukums personas datiem. Esam apkopojuši visu informāciju, kas mums tika sniegta. Mēs iepazināmies arī ar visiem. Uh, revīzijas ziņojumiem un joprojām nesam konstatējuši, ka būtu pārtvert personas dati. Un, protams, norisinās joprojām arī krimināla izmeklēšana. Me, un uh, izmeklētāji mēģina noskaidrot, kurš tad īstais tā visa stāv un kāda ir bijuši šī cilvēka nolūka. Daar is beroep gedaan op de competentie. Jā, šī sistēma bija ļoti sarežģīta un, protams, ir iespējams, ko tā darīt arī starptautiskā līmenī, bet mēs kā privātuma komisija nevaram šeit kaut ko izmeklēt vai a, izmeklēt vairāk nekā ir mūsu kompetencē. Tātad mums kā privātuma komisijai ir jāskatās, vai privātuma likumdošana ir īstenota. Un, protams, jā, mēs uzskatām, ka Belgakom. Uh, darīja visu pareizi. Tad, kad eh, tika konstatēts uzbrukums, viņi visu izdarīja arī pareizi, viņi uh, paveica visu nepieciešamo, lai netiktu nopludināti klientu dati, lai tie nenokļūtu trešo personu lokās nelikumīgā ceļā. Paldies! Thank you, Jev. Paldies! Vai jums ir papildinātājs, Albrecht Kungs? Oh, I, I... Nē, es vienkārši uzdevu sev jautājumu, kā var pilnībā izslēgt to, ka šajās uh, lietā, šajā gadījumā uh, personas dati tiešām netika iegūti. Es tiešām uzdod šo jautājumu sev. Vai jums ir pierādījumi, norādes par to, ja tas ir pareizais vārds? bet es nedomāju, ka ja jūs nezināt par to, kuri dati, e, e, kuriem datiem ir bijusi piekļuva, kā jūs varat pateikt, ka tie nebija personas dati? Es to nesaprotu. Paldies. Ik, ik kan dat niet uitsluiten van. Es, protams, šodien to nevaru izslēgt, jo e, tie dati, kas tika pārraidīti, tika pārraidīti šifrētā veidā un uh, Mēs tos pagaidām nesam atšifrējuši, bet mēs varam redzēt, cik daudz datu tika pārraidīti. Mēs redzam, ka nenotika šāda masveidu datu pārraide un iepazīstoties labāk ar šiem datiem, atšifrējot šo tehniku, šo programmatūru, mēs zināsim vairāk, bet uh, Šī programmatūra ir ļoti, ļoti rafinēta, un mums arī ir tā jāuzlauž, lai konstatētu, kādi dati ir eh, nopludināti un pārtvērti, bet eh, šādas kompetences nav mūsu rīcībā. Mēs neesam par to atbildīgi, un, protams, mums ir nepieciešama palīdzība, lai varētu atšifrēt šos tālāk nodotos datus. bet pagaidām mūsu rīcībā nav informācijas, ka pilsoņu klientu dati tik, būtu tikuši nopludināti. Bet ar pilnīgi droši liekot roku uz sirds, es nevaru pateikt, ka tas nav noticis. Bet mūsu rīcībā ir pietiekami uh, skaidri, labi pierādījumi, ka tā tas nav bijis. Ok. Labi. EKR nav pārstāvēta. Uh, Ernstas kundze, guļu vārdā divas minūtes lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu vēlreiz atgādināt, kas te tika teikts. Ko jūs teicāt? Jūs teicāt, ka neviens uzņēmums viens pats nevar sevi aizsargāt. Nu, par to ir jāpadomā. Otrakārt, jūs teicāt, ka. Uh, Jūs, kā dataizsardzības uzraugs, eh, teicāt, ka nacionāliem dataizsardzības uzraugiem ir uh, nevienmēr īsts iespējas izmeklēt, kas ir noticis, un tur ir jābūt Eiropas pilnvarām. Es jums tagad tieši pajautāšu, vai šobrīd nav um, tehnoloģijas, lai aizsargātos pret šādiem augstu tehnoloģiju kiberuzbrukumiem. Cik droši ir Belgakom, tad man ir jautājums, un vai telekomunikāciju sakaru privātums vispār var tikt nodrošināts, kaut vai no tehniskā aspekta vien, tas ir pirmais punkts. Un otrkārt, no otras puses varbūt sākšu, kādi auditi tad ir veikti attiecībā uz drošību un velgakomu, kādas revīzijas ir veiktas, kādos intervālos tas ir noticis, kādi rezultāti ir bijuši, kad bija pēdējā revīzija un vai tagad kaut kas tiek darīts atšķirīgi, un kurš īsteno šīs revīzijas, vai tā ir kāda neatkarīga institūcija, vai tas ir kaut kā savādāk uh, regulēts, un uh, kādu secinājumus jūs varat izdarīt. Un tad, ja ir skārta iekšējā IT sistēma, un Špīgela žurnālā lasīju, ka tas esot noticis ar uh, darbinieku, uh, Eh, starpniecību, tad viņi taču bija skarti, tad vismaz šajā iekšējā sistēmā varētu būt cilvēki, kuru eh, datus tas varētu skart, cik daudzi tie ir, vai jūs esat varējuši kaut ko no tā konstatēt? Nu, par faktiem runājot, lai atbild Belgakom. Es patiešām esmu nobažījies, ka no tā pilnībā nevar izvairīties. Ja programmatūrā ir iespēja pa kaut kādiem caurumiem, vājajām vietām nodot tālāk informāciju, tad tas, protams, nav izslēdzams un notiek šādi gadījumi arī ASV, jūs par to esat informēti, un mums nav nekādu garantiju, ka šeit nav tādu risku programmatūrās un sistēmās. Protams, ir nepieciešams kontrols. Mēs nevaram pilnībā izslēgt tādu scenāriju, ka, piemēram, no ārējiem uzņēmumiem, trešiem uzņēmumiem pērkot programmatūru, tur nav kaut kādu slēpto triku vai tādu slēptu caurumu, pa kuriem ir iespējams nopludināt informāciju. Ja runājam par eh, privātajiem datiem, protams, eh, mums ir jāizvarās no šo datu pārtveršanas, bet pilnībā neko garantēt mēs nevaram. Ja mēs runājam par auditiem, par revīzijām, varbūt došu vārdu kolēģiem no Belgakom, jā. Ja Standarta kungs atbild jāsaka, ka mūsu IT sistēmu aizsardzība pret uzbrukumiem ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs regulāri meklējam jaunas pasākums, jaunas tehnoloģijas, lai vienmēr būtu soli priekšā šiem iespējamiem ļaundariem. Uh, mums tas vienmēr ir izdevies. Uh, bija arī uh, kiberuzbrukumi, vendetas uzbrukumi pagātnē. Mēs līdz šim vienmēr esam pret tiem noturējušies. Ja domājam par standartiem, mēs ievērojam visus starptautiskos eh, standartus, ESF eh, e eh, un arī mūsu datu centri ir pietiekami labi certificēti. Uh, Revīzijas notiek konkrētos laikos, revīzijas veids um, ārēji revidenti, neatkarīgi revidenti, ir daudz kritēriju, kas mums ir identiski ar citiem um, ES uh, uzņēmumiem, operatoriem, un šīs, šie kritēriji ir saistīti ar visām drošības. Uh, šķautnēm mēs te nerunājam tikai par uzbūvi un tehnoloģijām, jādomā arī par pasākumiem, kas notiek pēc dažādiem procesiem, kāda kultūra valda uzņēmumā un tā tālāk. Protams, notiek arī apmācības un katru gadu pilnīgi katru gadu mēs cenšamies uzlabot jau spēkā esošos pasākums un metodas. Protams, ir arī mūsu iekšējā un infrastruktūra, bet ir arī ārējā infrastruktūra, tiek piedāvāta risinājumi, padomi klientiem un kā šī ļauna programmatūra nokļuva mūsu sistēmā, kas bija vājais ķēdes posms, to joprojām nezinām. Mēs varam operēt tikai un vienīgi ar faktiem. Mēs esam ieviesoši arī e, vairākus papildus pasākumus. Ir jābūt e, spēcīgākai kontrolei. Tiek gatavots arī tehniskais ziņojums un uh, oktobra beigās to piedāvās izskatīšanai mūsu pārvaldes nodaļai. Protams, mums ir jāgūst mācību no šīs krīzes, kas mūs padarīs tikai spēcīgākus. Paldies! Uh, thank you for that. The... Paldies, un tagad noslēgumā uh, ēnu referenti Morvai kundze arī varēs izteikties uh, divas minūtes. Paldies! un paldies eh, Beļģijas eh, privātuma komitejas pārstāvim par ierašanos. Man tiešām ir kauns, ka es varbūt jūs pārpratu un gribēju precizēt. Šķiet, ka jūs sakāt, ka no vienas puses ir skaidrs, ka bija uh, milzīgs uzbrukums Beļģijas telekomunikāciju kompānijai, bet no otras puses, ka nesot nodarīts kaitējums klientiem. Uh, Tātad eh, tā nav lieta, ko jums skatīt tad. Un tad es eh, domāju, kad jūs runājāt, ka ja kāds eh, šauj kāda cilvēka virzienā un loda aizšaujas garām šim cilvēkam, vai tad policija vai upuru uh, Uh, aizsardzības aģentūra teiktu, nu, kāpēc tad satraukties, nekas jau nav noticis, upurs jau netika skarts. Varbūt uh, viņam uh, pašam sevi labāk vajadzētu aizsargāt. Es nedomāju, ka tas tā notiktu. Tas tiktu uzskatīts par slepkavības mēģinājumu vai uzbrukumu. Tātad tas tik un tā ir noziegums. Kāpēc uh, tas tagad netiek kā tāds uzskatīts? Un tad ir vēl viena lieta, ko gribēju teikt. Uh, Proti, izskatās, ka Beļģijas iestādes, jo īpaši Beļģijas prokuratūrai, eh, īpaši ir nepieciešama palīdzība šajā izmeklēšanā, un Libe komiteja un mūsu izmeklēšana varbūt varētu palīdzēt. Šeit ir ļoti būtisks eh, um, liecinieks šajā lietā, un tas izskatās eh, nav uzklausīts. Izskatās, ka Edvards Snowdens ļoti daudz zina par šo lietu. Kāpēc mēs nevarētu viņu ielūgt, izteikties par šo lietu ar Skype starpniecību, un mēs varētu uzfilmēt visu, ko viņš teiktu, un tad iesniegt Beļģijas eh, prokuratūrai kā pierādījumus, ko tad būtu jāizskata. Un varbūt pēc tam būtu daudz uh, vienkāršāk. Tas taču ir tik jauki palīdzēt citiem. Kāpēc mēs to nevarētu izdarīt? Paldies! Jā, manuprāt, tas ir lielisks uh, ieteikums. Uh, droši vien, ka Belgakoms būtu gatavs nodrošināt drošu Skype eh, savienojumu ar um, Snowdenu. Er es atvainojos, ja jūs varbūt man pārpratāt. Tā tad notiek krimināla izmeklēšana. Un tagad cilvēki mēģina noskaidrot, kas tad eh, ir vainojams šajā noziegumā un kādēļ viņš to ir darījis. Mēs esam privātuma komisija, mēs nevaram veikta kriminālu izmeklēšanu. Mēs nevaram arī uh, uzlikt nekādas sankcijas, bet mums ir jāvēro uh, vai ir eh, bijuši pārtverti personu dati, kas, eh, un vai šāda darbība ir pretrunā ar eh, privāto datu aizsardzības likumdošanu. Un, protams, jādomā, kā cilvēkus labāk aizsargāt. Nu, ir krimināla izmeklēšana un ir arī privātās, privātuma komisijas uzdevumi. Jūs to nevarat jaukt kopā. Mēs esam konstatējuši, ka netika pārtverti persona dati ņemot vērā tātad to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Tālāk mēs konstatējam, ka tie drošības pasākumi, ko izmantoja Belgakom, ir pietiekami, lai no šādiem uzbrukumiem izvairītos nākotnē. Un īstenībā uh, vispārējais ir atkarīgs no tā, kāds būs krimināla izmeklēšanas rezultāts atbildīgās iestādes, tiesas šo lietu izskatīs tālāk. Mēs. Tātad jūs neuzaicinājāt nevienu no bēļu tiesas, no prokuratūras, jūs uzaicinājāt man no privātuma komisijas, un es jums varu pastāstīt tikai par mūsu uzdevumiem. Es neesmu ne no krimināla tiesas, ne no prokuratūras, un ir arī uh, izmeklēšanas uh, informācijas noslēpuma principi, tātad te arī daudz neko nevar pastāstīt. Es gribēju vienkārši pateikt, ka notiek divas paralēlas izmeklēšanas, un tās ir jānošķir. Uh, thank you very much. Paldies! Es tikai vēlējos eh, uzzināt, vai jūs uzskatījāt šo par privātuma pārkāpuma gadījumu, un eh, varbūt arī par to, vai klientu dati varbūt nav tikuši uh, gluži nodoti citiem, bet uh, likt uz spēles un apdraudēti. Uh, es nezinu, kāda ir jūsu organizācijas iekšējie noteikumi, bet tāpēc es uzdevu šo jautājumu, bet, protams, ka šā jūsu organizācijas loma ir iestāties par Beļģijas iedzīvotāju privātumu. Un ja Beļģijas iedzīvotāju privātums ir ticis apdraudēts, tad noteikti jums vajadzētu šo lietu izskatīt pēc manām domām. Paldies! Wij beschouwen dit als een zeer ernstige case op het vlak van informatie. Protams, šis ir ļoti nozīmīgs gadījums, un sistēmām ir jābūt pietiekami labi aizsargātām. We hebben vastgesteld dat er op het vlak van de privacy van de mensen geen schendingen. Bet mēs konstatējam, ka privātums netika pārkāpts saskaņā ar spēkā esošo uh, eh, privātumu uh, eh, likumdošanu. Protams, drošības problēma ir smaga, pret to ir jācīnās, bet es atkārtoju atkal, ka Belgakom klientu un pilsoņu dati netika pārtverti. Okay, thank you. I'll, oh, before... Paldies! Ir vēl trīs runāt gribētāji, bet eh, vispirms eh, došu vārdu referentam, kuram ir papildus jautājums. Uh, Vēlējos uzdot eh, vienu jautājumu, saka Morais kungs Robenkungam. Protams, mēs saprotam jūsu organizācijas ierobežotās iespējas šobrīd atbildēt, bet eh, es vēlētos pajautāt jums konkrēti, vai jūs zinat kādu citu beļu infrastruktūras eh, elementu, piemēram, Eiropas kibernozieguma izmeklēšanas centram. Mēs izveidojām Eiropas, Eiropol ietvaros kibernozieguma izmeklēšanas centru, un vai tas ir ticis iesaist, iesaistīts? Dalību valstis nenāk, neizmanto šo infrastruktūru, un tas ir kopīgi, tas ir eh, kopsaucējs Jūs eh, izprotiet Beļģijas infrastruktūru. Mēs jūs uzaicinājām uz eh, šo uzklausīšanu ar sadarbgribu prātā. Vai ir kāds, kurš ir griezies pie kibernozieguma izmeklēšanas centra, jo šis centrs ir izveidots tieši šādiem, šādam nolūkam? Uh, ik, ik weet niet, ik ga niet spreken in. Nu, es te nevaru runāt uh, Beļģu drošības dienestu vārdā, protams, viņiem arī ir jāveic sava izmeklēšanas uh, daļa. Es zinu, ka šāda iniciatīva ir bijusi. Es pieprasīju, lai kas tāds notiktu. Nu, protams, ja tiks pieprasīts šo lietu izmeklēt Eiropas līmenī, tas ir iespējams. Paldies. Okay, so. Lieliski. Olbrecht kungs atsauc uz reglamentu. Es atvainojos. Es tikai vēlētos uzzināt sekojošo. Protams, šobrīd ir žurnālistu publiskot informāciju par vairākiem failiem, un žurnālisti ir skaidri pateikuši, ka GCHQ ir veici šo uzbrukumu. Es nezinu, vai jūs to zinājāt jau iepriekš, un tomēr es uzskatu, ka ja tiešām izrādīsies, ka tā ir taisnība, tad arī beļģu varas iestādēm vajadzētu sniegt eh, tiešas atbildes. Jūs vēlaties, lai Belgapom to atbi ja Belgapom atbildu šo jautājumu vai privātuma komiteja? Es nezinu, vai jūs vēlaties kaut ko pateikt par šo jautājumu. Es tikai pieminēju, ka mani pārsteidz tas, ka mūsu uzklausīšanas beigās mēs nezināsim neko vairāk kā tikai to, ko ir pateikusi žurnālisti priekšsēdētāji. Tātad īsumā vārds Robenam. Robin kungam un pēc tam vēl papildus jautājumu. Uh, uh, ja žurnālistiem ir taisnība, tad patiešām. Uh, Mums vilšanos sagādā tas, ka prese informāciju uzzināja pirms mums, bet gribu pateikt, ka mēs neesam joprojām uzzinājuši, kas tad varētu stāvēt aiz šī uzbrukuma. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Ook wij hebben die informatie. Es arī gribu pateikt, ka mūsu rīcībā tādas informācijas nav, saka Robenkungs. Okay. Um. Labi. Sipels kundzei Gomes skundzei un Romero Lopes skundzei. Un pēc tam atbildēm. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, šīs pēdējās debatas ir nedaudz dīvainas. Šodien vairāk kārt dzirdējām, ka, lai arī kurš ir veids šo uzbrukumu, tad viņam ir acīm redzami bijuši milzīgi līdzekļi, finansiāli, tehniski, organizatoriski. Dzirdējām arī, ka to viens uzņēmums nevarētu izdarīt. Kurš gan cits, ja neslepnais dienests, tad uh, vispār ir uh, iespējams kā uh, vainīgais. Otrakārt, ja tas nav slepenais dienests vai otrādi, ja tas nebija uh, privāts uzņēmums, bet gan slepenais dienests, tad uh, uh, daudzi. Uh, uh, datu aizsardzības noteikumi varbūt nedarbojas, jo tur ir citi noteikumi, bet kuram tad eh, šādi tehniski, organizatoriski pasākumi ir jāīsteno, lai šādus, eh, eh, šādus uzbrukumus novērstu, ja tas nav jādara acīm redzam dalībvalstīm, jo tās jau pašas uzbruk. Treškārt, nav skarti klientu dati, tā tad nav personas dati skarti, bet vai tiešām var izslēgt, ka uh, ņemot vērā tos milzīgos līdzekļus, kas tika investēti, lai iekļau, iejauktos, ielaustos šajā Belgakom iekšējā sistēmā, uh, kā tad mēs varam izslēgt, ka tur kaut kas netika iegūts, jo priekš kam tad vispār tika tērēti dat, līdzekļi, varbūt, ka šos uh, um, datus tagad jau izmanto, lai vērstos pret pilsoņiem, pret valstīm vai, vai citu kaut ko. Tie ir man trīs jautājumi. Paldies. Komešas kundze. Robin, have... Robin kungs, jūs teicāt, ka jums nav zināms, ka būtu notikusi datu pārvade, bet vai jums ir zināms par uh, kādu atsevišķu datu nokopēšanu vai transferu vai kādu citu datu izmantošanu ne milzīgos apmēros, bet nelielos apmēros. Piemēram, ja es esmu nosūtījuši kā, kādu īsziņu, vai tā ir nonākusi atklātībā. Tas tikai piemēram. Mēs jau nerunājam par milzīga apjoma datu nokopēšanu, bet varbūt izvēles kārtībā vai randomizētā kārtībā un eh, izskatās, ka šobrīd Eiropola eh, kiberizmeklēšanas centrs nav iesaistīts, tad kāpēc mēs nevarētu to darīt? Priekšsēdētāji, jūs neesat dalība valsts. Romero Lopes skundz pusotru minūtu lūdzu. Paldies! Mūsu komiteja jau iepriekš ir izskatījusi jautājumu par to, cik ļoti svarīgi ir datu šifrēšana un dešifrēšana. Kurš strādā pie datu šifrēšanas un atšifrēšanas Beļģijā? Kurš konkrēti par to atbild Beļģijā? Un iespējams, ka jums vajadzētu atbildēt, nu varbūt ne gluži šodien, bet uh, varbūt uh, izveidot savu veidu certifikāciju šifrēšanas ekspertiem. Amerikā šāda certifikācija eksistē, prieksēdētāji. Trīs jautājumi un pirmajam došu vārdu Robena kungam. Lūdzu. Fund. Jā, ik zal uh, kort zijn. Būšu patiešām lakonisks. Atbildēšu apgrieztā kārtībā, runājot par šifrēšanu. Tā informācija, kas tika iegūta, ir šifrēta sistēma. Mēs te nu runājam par to, ka Belgakom būtu šifrējis personu datus. Šī programmatūra, kas tika izmantota, ir papildināta ar šifrēšanas tehniku. Ja jūs vēlaties uzzināt, kādi dati e, tika iegūti, šī informācija ir jāatšifrē. Tātad šī programmatūra bija tik ļoti rafinēta, ka mēs joprojām nesam atšifrējuši iegūto informāciju. Ja mēs gribam uzzināt, kādi dati ir eh, ļaundaru rīcībā, tad, protams, ir jābūt arī mūsu rīcībā pietiekami labai tehnoloģijai. Mēs nerunājam par to, ka Belgakom kaut ko būtu nepareizi šifrējis. Nē, šī ļaunprogrammatūra bija papildināta ar šifrēšanas tehnoloģijām. Es jums varu dot tikai to informāciju, kas ir manā rīcībā. Mēs joprojām precīzi nezinām, kas uh, tiek izmeklēts, kāda informācija ir tiesību sargājušo iestāžu rīcībā, bet uh, mēs joprojām neesam konstatējuši, ka bija iegūti kādi personu dati. Nu, varbūt. Uh, kaut kādi dati tur ir bijuši, papildus, piemēram, e-pasta adrese vai kas, bet ņemot vērā to, ko mums pateica Belgakom, mums nav pamats secināt, ka personu dati būtu uh, pārtvērti. Par to esam pārliecināti. Paldies. Be somebody from Belgakom? Vai kāds no Belgakom atbildēs? Vai, ik, ik kan alleen maar. Varu tikai pateikt, ka joprojām mūsu rīcībā nav nekādu faktisku pamatojumu, ka klā, klientu dati ir e, pārtverti un tālāk nopludināti. Protams, e, informācija ir izsprukusi no sistēmas, tā bija šifrēta informācija. Mēs joprojām nezinām, e, kam šī informācija bija vajadzīga, kas to visu e, nodarīja. E, tādēļ joprojām norisinās izmeklēšana kurš tad bija šis uzbrucējs. Mēs zinām, ka tā ir ļoti, ļoti sarežģīta pro programmatūra. Ja jūs tādu gribat izstrādāt, jums tam ir nepieciešama attiecīgie resursi. Bet kas aiz tā slēpjas, mēs joprojām nezinām. Tas mums ir noslēpums. Mums nav pilnīgi nekādu faktisku pamatojumu. Jā, tas būtu viss. Paldies! Thank you very much. Well... Liels paldies. Ja, ja tas tiešām ir GCHQ, tad uh, viņiem varbūt ir uh, attiecīgās zināšanas, lai jums atšif palīdzētu atšifrēt šo jautājumu. Uh, Morvais kundze politiski, tātad uh, reglamenta jautājums, vai tas būs politisks jautājums, vai jums ir problēmas ar politiku priekšādātais kundze. Es ceru, ka mēs abas ticam politikai. Es tikai gribēju pajautāt vēl par. Uh, Ābret kunga reglamentu jautājumu. Izskatās, ka, lai arī kādi pierādījumi žurnālistiem un trauksmes cēlājiem ir un kas, ko viņi sniedz caur presi, tos visus uzskat tikai par baumām. Vai mēs nevarētu radīt ietvaru, lai šie te, šīs te baumas tiktu paceltas uh, pierādījumu līmenī, kā jau es piedāvāju ar Snaudenu, mēs varam visus šos faktus piedāvāt kā pierādījums. Tas nepārkāp mūsu pilnvars, bet tas būtu labs veids, kā palīdzēt šajā krimināla procesā. Nu jā, ja mēs šādus pierādījumus tiešām varētu iegūt, mēs noteikti tos nodot protokolam. Tagad lūkšu referentam izteikties noslēguma piezīmes. Vispirmām kārtām, protams, es domāju, ka pēc izmeklēšanas beigām parādīsies politiskas dabas eh, komentāri un pat varbūt saukļi. Un es vēlējos pateikt, ka mūsu uzaicinātie, uzaicinātie viesi šovakar ir izrādījuši gribu sadarboties. Man priecējo tas vien, ka Belgakom ir griezies eh, Beļģijas prokuratūrā. Tas nozīmē, ka šobrīd šis jautājums tiks oficiāli izmeklēts. Mēs varam tikai šobrīd spekulēt, kāds bija Beļģijas iesniegtās sūdzības saturs, bet eh, mums kā politiķiem vienmēr ir jāraugās solīt uz priekšu. Šobrīd mums nav pierādījumu nasta, un mēs neesam uzklausījuši arī otru pusi, Lielbritānijas pusi. Līdz ar to mēs tagad it kā mīņājamies uz vietas. Mums nav bijis pieejams arī Beļģijas varas iestāžu veiktās neatkarīgās izmeklēšanas rezultāti, bet mēs varam pieņemt vai paredzēt vairākus momentus, piemēram. Eiropas eh, Savienības kiberizmeklēšanas centrs eh, varētu tikt izmantots labāk, Es netaisu šeit nākt klajā ar galīgo politisko saukli, bet manuprāt šī uzklausīšana un šās pēcpusdienas stundas ir bijusi ļoti auglīgas. Mēs uzdevām daudz specifiskus jautājumus, konkrētas atbildes varbūt nesaņēmām, un tomēr, manuprāt, šāda tikšanās bija svētība. Ik viens no deputātiem, kurš palika vēlā ceturtdienas pēcpusdienā uzklausīt šos jautājumus un atbildes, ir noteikti bijis gandarīts priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties mūsu uzaicinātajiem viesiem un eh, nedomājiet, ka mēs ar nolūku un patikšanu jūsu dzīvi padarījām grūtāk šajā pēcpusdienā. Protams, šeit izskanēja vairāk jautājumu nekā dzirdējām atbildes uz, bet tas varbūt ir nedaudz frustrējoši, ka mums nav iespējas izmeklēt pašiem šo gadījumu. Un tomēr man lielā mērā interesētu, vai Beļģijas federālais parlaments veiks parlamentāru izmeklēšanu, un vai jūs tiksiet uzme, uzaicināti attiecīgajā Beļģijas komitejā uz š, tādu pašu uzklausīšanu kā šeit? Šobrīd ir tā, ka mēs zinām, ka bija kaut kas liels, bija uzbrukums iekšējām sistēmām, bet mēs konkrēti nezinām, kas, kāpēc un ko. Plašsaziņas līdzekļos parādījusies informācija ir spekulatīvas dabas, bet eh, droši vien, ka nav dūma bez uguns. Un eh, nākamā paredzētā sēde ir 7. oktobrī, pulkstens septiņos, un mēs eh, tiekamies Strasbūrā un runāsim par drošajām ostām. Paldies visiem par šo pēcpusdienu! No, no, it's fantastic that they, uh, yeah. Mm. they can be nice, they don't care, yeah. but we can cooperate. Yeah.